to iz, izlasījuši. Tā ir tāda bieza šāda grāmata. Ļoti daudz tehnisku aspektu. Un tas prasīja desmit gadus, lai vienotos par visām šīm te niansēm. Un es nedomāju, ka jauns līgums būtu kaut kas vienkāršs, ņemot vērā uh, sarežģītāko situāciju, ņemot vērā arī to, ka šis nolīgums kā tāds ir ļoti tehniski sarežģīts. Uh, Tieši tāpēc es gribētu uzstāt, ka mums, kā Eiropiešiem, un es šeit arī runāju ārlietu padomas vārdā, ka mums, kā Eiropiešiem, ir jādara pilnīgi viss iespējamais, lai šī vienošanās paliktu dzīva, un mums ir eh, jāizdara spiediens, jāietekmē arī Irāņi, lai viņi izpildītu visas savas saistības. Tomēr eh, es gribētu vēl kādu lietu teikt, ko jau arī minēju sākumā. Amerikāņi izstājās vienpusēji un Irāņi izpildīja savas saistības jau 14 mēnešus bez jebkādas otras puses šajā nolīgumā. Un tagad es saprotu, ka viņi ir teikuši, ka viņi nejūtas eh, tā, ka viņiem būtu šāds pienākums, mm, ko uzliek šis nolīgums, Nu, viena, protams, lieta ir justies, ka nav šādu saistību, bet no otra puses ir, eh, vai kaut kas pilnīgi cits, ir eh, pārkāpt šo nolīgumu. At, un tikai atomenerģijas eh, aģentūra var mm, mūs informēt par to, cik lielā mērā un kad šī pārkāpšana ir notikusi. Uh, Mm, tādā ziņā mums būs jāpaļaujas uz uh, ziņojumiem no šīs aģentūras, un līdz šim viņi ir informējuši par situāciju Irānā. Aģentūras pārstāvi devušies uz Irāku un mēģina risināt visus jautājumus, kas ir saistīti ar šo vienošanos, nu, lai šī vienošanās turpinātu pastāvēt Protams, mēs varam runāt par Ukrainas lidmašīnu, par eh, daudziem citiem interesantiem jautājumiem, ko jūs eh, minējāt jūsu uzrunu laikā. Bet, diemžēl, tas prasītu pārāk daudz laika. Tāpēc es gribu teikt paldies par jūsu ieguldījumu, un mēs noteikti turpināsim strādāt ar šo jautājumu parlamentā arī nākotnē. Paldies, sakam jums, vicepriekšsēdētāji un augsto pārstāvi. Līdz ar to beidzam debats par šo jautājumu. Pirms mēs pārējām pie nākošā punkta darba kārtībā, man ir īs paziņojums Lens Formens uh, pametīs uh, pie grupām nepiedarošo deputātu grupu un iestāsies ECR grupā no mm, rītdienas 15. janvāra. Nākošais jautājums darba kārtībā ir Vīzelēras Limas kundzes ziņojums, 2018. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā. Es gribu atgādināt, ka jūs varat pieteikties brīvā mikrofona un zilās kartītes jautājuma procedūrai, izmantojot elektronisko sistēmu, un instrukcijas ir pieejams pie ieejas zālē. Un tagad dodu vārdu referentei uz četrām minūtēm, lūdzu. Eiropas parlamentam ir atbildība runāt stipri, skaidri un vienoti, ir īpaši tad, kad runa ir par cilvēktiesībām. Visās sarunās es centos panākt konsensu, kas ļautu iesniegt balsošanai ziņojumu, kas paustu mūsu pārliecību, atspoguļotu mūsu cīņas un ko varētu atbalstīt lielais vairākums. Tas nav mērķis par sevi, bet ļauj kontekstā tiekties uz universitāti un paust mūsu Un to, ka mēs ievērojam demokrātiju cilvēktiesības, cilvēka cieņa joprojām mūsu Eiropas parlamentā vajag, lai tās sniegtos pāri politisko grupu robežām. Tās ir kopīgas vērtības, kas ļauj mums būt uzticamiem. Un mēs vienmēr to prasām starptautiskajās attiecībās, lai tiktu ievērotas cilvēktiesības. It īpaši tāpēc, ka šoreiz uh, Eiropiešiem kopā ar citiem demokrātiskiem parlamentiem pasaulē jārunā par demokrātiju un cilvēktiesībām pasaulē. Ziņojumā paustas dziļas bažas runājot par uzbrukumiem demokrātijai un tiesiskumam. Uh, uh, tas, kas mūs ļoti saprauc, satrauc, uh, ir situācijas attīstība. Virkne valstu miera process un demokratizācijas process tiek īstenoti, kā arī konstitucionālas un tiesiskās reformas. Es gribu pasvītrot, ka pilsoniskā sabiedrība cīņā par demokrātiju un cilvēktiesībām ir e, pašlaik daudz redzamāka. Mēs atbalstām tos, kuri paceļ savu balsi, lai aizstāvētu demokrātiskās vērtības. Tomēr viens punkts joprojām ir īpaši melns cilvēcei konflikti un militārie uzbrukumi, etniskā tīrīšana, civiliedzīvotāju bojāiešana, kas izraisa personu pārvietošanu. Bieži vien tā ir ārējā vardarbība un likuma neievērošana. Eh, necilvēcība parādās. Un tad tā kļūst šausmu vieta, kas jāizdzīvo ikdienā. Mēs esam tajā, ko nevar izteikt vārdos. Ikvienam no mums, visiem, ir cilvēcisks pienākums nosodīt to ļoti stipri. Un kā parlamenta locekļi mums ir politiskais pienākums rīkoties pret to. Ziņojumā ir runa arī par pamatiedzīvotāju tiesībām. Um, kas jāaizstāv gan valstu, gan starptautisko tiesību līmenī, bērnu un cilvēku ties, bērnu un sieviešu tiesības, kas ir vieglāk ievainojamie un ka var kļūt par vardarbības upuriem. Ziņojumā īpaša vieta ir vārda un izpausmes brīvībai, kā arī mediju plurālismam, kas ir pašas demokrātiskas sabiedrības centrā. Tiek Uh, uh, runa ir par universitāšu pārstāvjiem, žurnālistiem, kas aizstāv cilvēku tiesības. Uh, jārunā arī par vajāšanām, nāves sodiem. Mums ir jārunā arī par uzņēmumu atbildību. Mēs atbalstām cilvēktiesību dialogu ar trešajām valstīm, veicinot cilvēktiesību attīst, attīstību. It īpaši ziņojumā pasvītrots, ka domas un apziņas, reliģijas un pārliecības brīvība uh, ja ir kaut kas, kam jātiek garantētam visā pasaulē. Un visbeidzot, gribu ļoti sirsnīgi pateikties visiem ēnu referentiem un komandai par to garu, kādā mēs visi strādājām. Paldies! Merci. Now I would like to give the... Paldies! Tagad es gribētu dot vārdu vicepriekšsēdētājiem augstākajam pārstāvjiem Borelkungam. Lūdzu! Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, vēlreiz es gribētu pateikties Eiropas parlamentam par to, ka viņi turpina uzraudzīt cilvēktiesību un demokrātijas situāciju visā pasaulē. Un šodien mēs runājam par visaptvarošu ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju visā pasaulē, kur ir ietvērtas vairākas noderīgas rekomendācijas. Paldies referentei Izabelē Vīzlerei Limai par izdarīto darbu. No sākuma man jāsaka, ka cilvēktiesības un demokrātija eh, no šiem jautājumiem ir jābūt mūsu eh, darba kārtības augšgalā. Pirmajā ārlietu padomas sēdē decembrī mēs eh, ar visiem ES ārlietu ministriem runājam par kopējiem centieniem um, cilvēktiesību un demokrātijas aizsardzībai, sekmēšanai, jo īpaši ņemot vērā, kā mazinās pilsoniskās sabiedrības loma un kā notiek uzbrukumi cilvēktiesību aizstāvjiem. Ministri vienojās par uh, politiskiem pasākumiem, lai noteiktu attiecīgo sankciju režīmu. Un darbs pie šī turpinās padomē, un mēs ceram virzīties uz priekšu pēc iespējas ātrāk. Globālais cilvēktiesību sankciju režīms ir viens no mērķiem, viens no nolūkiem, kas mums visiem ir kopīgs un ko mēs vēlamies pēc iespējas ātrāk īstenot. Manā otrajā darba dienā es uh, uzrunāju cilvēktiesību aizstāvis no visas pasaules cilvēktiesību formā un runāju par to, kā izveidot uh, taisnīgu vidi nākotnēji. Daudzi no jautājumiem, ko jūs minat savā gada ziņojumā, par šiem jautājumiem jau uh, tika runāts arī konferencē. Mēs esam sagatavojuši racionalizētu uh, ziņojumu, izmantojot konkrētu valstu piemērus, mēs saprotam, cik liela saikne ir starp abiem ziņojumiem. Un nākošā gada ziņojumā, tātad par šo, par iepriekšējo gadu, 2019. gadu, mēs eh, plānojam, eh, ka šis ziņojums tiks pieņemts saulēcīgi šī gada pavasarī. Eh, tas ir gaidīts eh, ieguldījums jaunajā rīcības plānā par cilvēktiesībām un demokrātiju, kas kļūs par ceļu karti, eh, nosakot ES līmeņa ambīcijas un prioritātes nākošiem pieciem gadiem un ņems vērā arī pārējus digitālo pasauli un eh, izmaiņas ģeopolitiskajā dinamikā. Cilvēktiesības un demokrātija ir jautājumi, kam jāturpina būt mūsu attiecība ar trešām valstīm centrā. Eiropas instruments cilvēktiesībām un demokrātijai ir lielākais finanšu instruments pasaulē. Tātad vēlreiz atkārto lielākais instruments pasaulē, kas ir īpaši paredzēts cilvēktiesību un demokrātijas jautājumiem Un uh, izmantojot šo iniciatīvu, 2018. gadā tika veikta maksājuma par 135 miljoniem eiro. Nosaukšu dažus piemērus. Piemēram, globālais aicinājums iesniegt uh, pieteikums, kā rezultātā tika atlasīti pieci projekti par LGBT tiesībām, uh, tika iztērēti 17 miljoni Tur tika iekļauts šādas uh, sarežģītas valstis kā Krievija, Malāvija, Zimbabve, Gvatemala, Salvadora, Hondurasa, Nikaragva, Kolumbija un Peru. Šie projekti atbalstīja spēju veidošanu īpašās NVO, eh, kā arī juridiskās palīdzības sniegšanu ehm, tādu cilvēktiesību pārkāpumu upuriem, kas ir saistīti ar LGBT un tas attiecas arī uz upuru radiniekiem. Jūsu ziņojumā ir pareizi norādīts, ka tirzniecības ekonomiskās politikas ir jāsasaista ar politisko dialogu un ka cilvēktiesību pārkāpumi ir pilnībā jāņem vērā. Veicot jebkādas darbības, kas, ko veic Eiropas Savienība. Jūs ļoti labi zinat, kāda ir mūsu norādījuma attiecībā uz cilvēktiesībām. Arī jūs zinat par regulārajiem dialogiem, jūs zinat, ka mums ir īpašais pārstāvis cilvēktiesību jautājumos, kas uzrunā valdības un pilsonisko sabiedrību visā pasaulē, un šī līderība jau ir būtiski palielinājusi ES cilvēktiesību politikas nozīmi. Jo īpaši Eiropas Savienība ir devusi ieguldījumu bērnu tiesību sekmēšanā, un kopā ar Latīņamerikas un Karību jūras e, valstīm mēs esam iesnieguši trīs rezolūcijas par bērnu tiesībām. Divas tika prezentētas ANO e, cilvēktiesību padomas, atvainojos, e, cilvēktiesību Marta, cilvēktiesību padomas Marta sēdē, Eh, viena pievēršas ANO mm, konvencijai par bērnu tiesībām, un otra pievēršas bērniem ar invaliditāti saistībā ar cilvēku tiesībām, tostarp eh, saistībā ar tiesībām uz iekļaujušu izglītību. Jūsu ziņojumā arī ir pareizi pievērsta uzmanība cilvēku, atvainojos, sieviešu tiesībām visā pasaulē. ANO atvainojas, ES e, ir pilna apņēmības nodrošināt e, visu cilvēku tiesības visā pasaulē un sieviešu tiesības, e, jo īpaši ir vērstas uz vardarbības novēršanu pret sievietēm un meitenēm, un attiecīgais dokuments tika parakstīts 2017. gada septembrī Ņujorkā. Šī iniciatīva pamatojas uz 500 miljonu investīcijām 2018. un 2024. gada periodā. Divi pilāri jau ir īstenoti. Latīņa Amerikas pilārs pret uz dzimumu balstītu nogalināšanu un subsahāras pilārs, lai novērstu un izskaustu seksuālu un uz dzimumu balstītu mm, vardarbību un kaitīgas prakses. Šie jautāj, šiem jautājumiem joprojām ir jābūt mūsu centienu avangardā, jo īpaši ņemot vērā, kā tiks svinēta Pasaules sieviešu konferences 25. gadskārta un attiecīgās deklarācijas pieņemšana. Jūsu Ziņojumā tiek sveikti eh, padomis secinājumi par demokrātiju, kas tika pieņemta pagājušā gada oktobrī, un tiek izcelts eh, tas, cik svarīgs ir pārskat, pārskatāmas, eh, iekļaujošas vēlēšanas, un šādi es gribētu arī pateikties dalību valstīm un arī parlamenta deputātiem, kas ir pievienojušies mūsu vēlēšanu novērošanas misijām šī struktūra labs piemērs tam, kā mūsu iestādes efektīvi sadarbojas. Es šeit negribu visu sarakstu izklāstīt ar šīm misijām. Nu, tikai varbūt norādīšu uz dažā, dažām, piemēram, Salvadoru, Kosovu, Mal Malāviju, Mozambika, Kosova, Nigērija, Tunīsija, Šrilanka. Uh, Diemžēl nevarējām piedalīties pēdējās vēlēšanās Bolīvijā, bet mēs turpināsim darīt šo ļoti svarīgo darbu, lai aizstāvētu cilvēktiesību pamatus, proti efektīvu demokrātiju. Priekšsēdētāji, es gribētu teikt, ka šis, šī viedokļa apmaiņa būs ļoti noderīga. un beigās es noteikti varēšu teikt, ka uh, referents kundze jūsu darbā es esmu saskatījis to pašu mērķi, uh, motīvus, uh, atbildību, uh, lai mēs varētu strādāt kopā pie šī jautājuma. Sure can... Paldies par izdarīto darbu. Uh, Un es noteikti tagad saņemšu vairāk informācijas par to, ko jūs vēlaties no ārējas darbības dienesta, lai aizstāvētu cilvēktiesības visā pasaulē. Jo jūs, kā Eiropas parlamenta deputāti, un mēs, kā cilvēki, kas strādājam mūsu misijās visā pasaulē, mēs mēģinam cīnīties par vienu un to pašu mērķi. Paldies! Thank you very much, and now I will open the debate on behalf of the group. Paldies. Tagad eh, politisko grupu vārdā runātāji. Pirmais Eiropas Tautas partijas vārdā Tomašs kungs. Mulțumesc, doamna președinte de ședință. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Paldies augstajam pārstāvim Borel kungam. Vēlos pateikties referentiem par ļoti labu ziņojumu. Tas parāda, ka Eiropas Savienība dara ļoti daudz, lai aizstāvētu cilvēktiesības un demokrātiju visā pasaulē. Vēlos koncentrēties uz vienu no pamatiesībām, kas ir ļoti svarīgs mūsu sabiedrībā, un tas vieno mūs. Es runāju par vārda brīvību. Vicepriekšsēdētājs Borel kungs Jums jāprasa, lai Eiropas ārējās darbības dienas darītu vairāk, lai nodrošinātu vārdu brīvību ievērošanu mūsu kaimiņu valstīs. Piemēram, Turcijā simtiem mēdīju ir slēgti, tūkstošiem žurnālisti atlaisti, daži pat uh, arestēti. Ir svarīgi aizstāvēt šīs eh, tiesības, jo vārdu brīvība ir eh, fundamentāla vērtība uh, mūsu sabiedrībā. Paldies. Tālāk sociāldemokrātu grupas vārdā Kozolīno kungs. Sigrācija. Paldies. Ja tas nav rituāls, tas akts, birokrātisks akts runāt par cilvēktiesībām parlamentā. Tas nāk par, ar stipru novēlošanos vairāk nekā pusotru gadu par vēlu. Mums eh, ir tik daudziem jautājumiem jāpievērš liela uzmeni, eh, uzmanība, un eh, sociāldemokrātu pārstāvi par to um, runāja. Tas apstāklis, ka mēs īpaši esam likuši akcentu uz to, kā padarīt efektīvāku Eiropas politiku cilvēktiesību jomā pasaulē, kā arī jautājums par nesodāmību ir ārkārtīgi svarīgs. Tas ir jautājums pēc būtības. Saskaroties ar cilvēktiesību neievērošanu, tad uh, un šo nesodāmību nepieciešami jauni instrumenti, jaunas iespējas. Un tas ir, ir tā ir mūsu atbildība, un tas būs uzdevums nākamajiem, nākamajiem periodām. Tas ir būtisks mūsu identitātes jautājums. Bez ja un bez bet. Uh, aizstāvēt cilvēktiesības pasaulē. Uh, runa ir par arī nākotnes jauniešiem. Tāpēc mūsu dalība uh, diskusijās par cilvēku tiesībām arī lielajās valstīs. Tas ir nepieciešams. Renew... Tālāk Reņū grupa divas minūtes Görens kungs. Paldies, priekšstādātājs kundze. Uh, Igadējā eh, diskusija par cilvēktiesībām ir ar risku, ka izveidosies sava veida rutīna debatēs, tad, kad ir runa par cilvēktiesību ievērošanu pasaulē. Eh, risks, ka mēs konstatēsim vienu un to pašu, eh, izmantosim tās pašas formulas, un vienmēr būs vienas un tās pašas cerības. Bet šodien ir citādāk ir šīs bažas, bet mūsu priekšā ir labi pārdomāts, labi struktūrēts ziņojums, pēc iespējas precīzāks. Vizlēras Limā kundzes ziņojums ir ļoti būtisks gan nākamajām nedēļām, mēnešiem un pat varbūt gadiem. Arī praktiskajā plāksnē visi jautājumi ir aplūkoti, neiedziļinoties pār, pārmērīgi detaļās. Uh, Šeit ir uh, nosacījumi cilvēku tiesību ievērošanai pasaulē. Un cita starpā uh, izteikta nožēla, ka, uh, vairs, uh, ka zinām, atkāpšanās no daudzpusējības. Tā tad uh, atkāpšanās no metodes, kas ir pierādījusi sevi uh, šai gadījumā cilvēktiesību jomā. Atkāpšanās no daudzpusējības, ja mēs to sakām, tad tas nozīmē, ka mēs konstatējam, uh, ka dažas Eiropas Savienības valstis Eiropas padomjas valstis un uh, transatlantiskās alianses valstis ir pieļaujušas šādas atkāpes. Un ļoti skumji, ka starp šīm valstīm ir arī Eiropas Savienības dalība valstis. Noslēgumā, tā kā man ir maz laika, es gribētu lūgt komisijai Eh, pateikt, kādu, kāds būs turpinājums mūsu priekšlikumiem. Pagājušajā gadā es nācu klajā ziņojumu par piespiedu laulībām un nepilngadīgo laulībām, kas būtu aizliedzamas. Un mēs, kā Eiropas parlaments, ar lielu vairākumu nobalsojām par to, ka ir jāaizliedz nepilngadīgo laulības un piespiedu laulības, un ka tas ir viens eh, no mūsu darbības nosacījumiem ārpolitikā. Un, eh, bet pēdējais vārds, diemžēl, šajā jautājumā vēl nav pateikts. Paldies! Nākamā Noimans kundze zaļo grupas vārdā vienu minūtu. Cilvēktiesību situācija globālā um, līmenī pasliktinās. Tāpēc ir svarīgi saukt pie atbildības tos, kas pārkāp cilvēktiesības, bet ir vēl svarīgāk sākt izmantot tās ietekmes sviras, kas mums eh, Eiropas Savienībai ar dalību valstīm un ekonomisko spēku ir un lai mēs izmantotu šīs ietekmes sviras, lai aizstāvētu tos, kas cīnās eh, par cilvēktiesībām. Kāpēc mēs ar tirzniecības darījumiem varam aizstāvēt uzņēmumus, bet ne cilvēks? Kāpēc Eiropas firmas joprojām pelna miljonus sūtot ieročus eh, tām valstīm, kas vēlas karot? Kāpēc Eiropas uzņēmumi joprojām iznīcina tik daudz pirmiedzīvotāju iztikas līdzekļus. Borelkungs, ar šo ziņojumu mēs vēlamies mainīt šīs lietas. Šis ir spēcīgs ziņojums, to atbalsta ievērojams vairākums parlamentā un balstīs e, turpmāko darbu e, turpmākajos piecos gados. Un paldies referentiem par lielisko darbu. Paldies! Tālāk e, Baldasāra kundze. Vienu minūtu. Prezidente. Priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, šodien esmu šeit, lai uzdotu jautājumu, vai mēs neesam liecinieki apšaubāmam biznesam, kas ir saistīts ar miljoniem dolāru. Bagātajā pasaulē notiek nu, nabadzīgo valstu eksploatācija. Uh, Mēs, mums jāstrādā uh, vienoti pret šo apkaunojošo praksi, uh, kad uh, tiek pārdotas sievietes sieviešu ķermeņi, uh, netiek ievērotas bērnu tiesības. Un uh, šeit uh, atcerēsimies 7. pantu konvencijā par bērnu tiesībām. Un, uh, sieviešu eh, ķermeņa aizsardzība, bērnu tiesību ievērošana. Sievietēm netiek dotas valsts tiesības. Un uh, savienībā ir pienākums aizsarba, aizsargāt cilvēku tiesības, uh, uh, tīpaši bērnu un sieviešu tiesības. Uh, šeit, uh, šajā parlamentā bērni un sievietes gaida atbalstu. Paldies! Tālāk kolēģis Černeckis, ECR grupa. Paldies, priekšsēdētāji, augstā pārstāvkungs. Divas trešdaļas no savas runas eh, uz ekrāna tika attēlots, eh, kamēr jūs runājāt, tas, ka jūs runājat par Irānas-Irākas jautājumu. Es saņēmu uh, savā telefonā ziņas, ka tas ir ļoti dīvaini. Man jāsaka, ka eh, Eiropas parlamentā mums eh, rodas iespējas, ka mēs esam tā iestāde, kas parāda citiem pasaulē, kādiem jābūt demokrātiskiem standartiem. Un tas ir labi, ka tā ir. Es piedalījos eh, vēlēšanu novērošanā 20 dažādās valstīs, un mūsu vēlēšana novērošanas misijām ir sava jēga, bet godīgi sakot, situācija ir tāda, ka mums pašiem ir jāievēro zinām demokrātiski standarti. Es tikko arī saņēmu informāciju. Um, es tikai norādīju pirms brīža uh, ka ekrāna nedarbojas pareizi. Es tāpēc ceru, ka jūs man šīs sekundes neatņemsiet no runas. Un priekšsēdētāji izslēdz runātāju mikrofonu. Nākamais Urban Krespo kungs, viena minūte. GUE grupa. Paldies, priekšsēdētāji. 2018. gads bija laiks, kuru raksturoja tolerants trūkums, cilvēktiesību neievērošana. Tika nogalināti vairāk aktīvisti. Mēs eh, taisnīgumu prasam vēl šobrīd šais lietās. Tas bija laiks, ka ir nepieciešams iestāties par tiesību ievērošanu. Mums ir jāatceras, ka cilvēktiesību pārkāpumi notiek arī Eiropā. Ir, piemēram, Demorija bēgļu nometne. Un Eiropā ir nometnes, kas ir līdzīgas Guantanamo. Uh, pārstāsim eh, aizrādīt citām valstīm eh, ar tiesību pārkāpumiem, ja mēs paši savā teritorijā pārkāpjam cilvēktiesības. Mums ir jāmaina šī politika, mums ir jāpārstāj cilvēktiesību pārkāpumu pat Eiropā, un tas ir jāizdara gan eh, attiecībā uz valdībām, gan multinacionālām kompānijām. Paldies tālāk, kas staldo kungs eh, pie polskām partijām nepiedarošu. Paldies, priekšstādātāji, dārgie kolēģi. Rīt balsosim eh, par cilvēktiesībām un demokrātiju. Un šis pirmais ziņojums šajā leģislatūrā ir ārkārtīgi svarīgs. Vēlreiz. Uh, un vēlreiz apstiprināt, cik svarīgas ir šīs fundamentālās uh, lietas savienībai - daudzpusējība. Uh, un jāatceras uh, šeit uh, demonstrācijas, kas ir notikušas aizstāvot šos principus. Uh, pateiksimies um, referentei Izabelai Vislēvai Limai Eh, kura ir atspoguļusi dažādus eh, aspektus šajos jautājumos. Šajā strateģiskajā dokumentā paustas dziļas bažas par to, ka eh, tiek sašaurināta demokrātija, netiek ievērotas cilvēktiesības. Ir aizvien satraucošāki totalitārisma izpausmes gadījumi dažādās valstīs. Un pašlaik vairāk nekā jebkad agrāk ir steidzami nepieciešamas, lai savienība uh, izpaustos starptautiskajā līmenī. Un, š, uh, lai cilvēku tiesības ievietoto savienības uh, darbības centrā. Un lai visi ievērotu uh, pilnīgi un neapšaubām tās. Paldies! Nākamais Vandālenkungs. Paldies priekšsēdētāji! Es redzu, ka Borel kungs ir aizņemts ar savu telefonu. Es tad pagaidīšu, ka viņš uzliks austiņas un varēs man dzirdēt. Diemžēl jāsaka, ka ir nepieciešams uzsvērt to, cik svarīgi pasaulē ir reliģiskā brīvība, ticības brīvība. Reliģija, ticība ir vissvarīgākais miljārdiem iedzīvotāju Diemžēl daudzās valstīs cilvēki tiek vajāti reliģijas dēļ. Viņi riskē ar savu dzīvību. Pret viņiem vēršas gan nevalstiski, gan pat valsts struktūras. Nigērija, Somālija, Saudārābija. Tās ir valsts, kur tas notiek. No vienas puses augstais pārstāvis eh, nosoda šos uzbrukumus regulāri kad cilvēki tiek vajāti reliģijas eh, dēļ. Bet Eiropas Savienība turpina tirdzniecības eh, attiecības ar šīm valstīm, kur šādi noziegumi notiek. Paldies! Tā, tālāk Santos kundze. Šis ziņojums nav vienkārši tas, ka mēs paužam respektu kaut kam rituālam un birokrātiskam. Tas ir patiesa darbs, saskaņojot un īstenojot dialogu, kas uh, ietekmē tūkstošiem cilvēku dzīvi. Tāpēc es uh, sveicu referenti uh, Vīsleres Limākundzi un ēnu referentu no mūsu grupas uh, Kozalīnas kundzi. Uh, Eh, ir ļoti daudz jautājumu, kas būtu jāsakām, bet es gribu pasvītrot dažus punktus. Pilsoniskajai sabiedrībai liela nozīme laikametā, eh, kad sociāla eh, aspekti aizvien vairāk saraujas, izpausmes brīvība un demokrātija kļūst aizvien sarežģītāka, jācīnās pret nesodāmību, nepieciešams aizsargāt pamatiedzīvotājs, kas aizvien vairāk tiek pakļauti dažādām briesmām. Es vairāk nekā 70 miljoni ar varu pārvietotu cilvēku. Eh, līdztiesības trūkums starp vīriešiem un sievietēm. Ir eh, vairāk lietu, kas mūs apvieno, nekā to, kas mūs eh, nošķir vienu no otra. Un tas atgādina to darbu, kas mūs gaida parlamentā. Paldies tālāk, Fonvīzes kundze. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsarētāji, kolēģi! Vai jūs zinat, kur tika izgatavots jūsu Ziemassvētku apsveikuma kartiņas? Decembrī jauna meitene apvienotā karalistē vienā no labdarības Ziemassvētku kartiņām atrada lūgumu pēc palīdzības. Nevis no sūtītāja, bet gan no personas, kur, kura bija spiesta necilvēciskos apstākļos Ķīnas cietumā izgatavot šīs kartiņas. Patērētāji pasaules bagātākajās valstīs izbauda lētus izmetamus produktus, aizverot acis uz faktiskajām izmaksām. Ražotāji un tirgotāji, tā skaitā daudz atpazīstam zīmoli Eiropā, nezina un nevēlas zināt to, kas notiek viņu piegādes ķēžu apakšgalā. Mums ir jārīkojas nekavējoties, lai pieņemtu Eiropas Savienības likumdošanu, lai eh, par obligātu noteiktu piegādes ķēžu uzraudzību, lai nodrošinātu, ka zemā cena produktiem nenāk eh, pamatojoties uz cilvēktiesību pārkāpumiem. Paldies, Hautalas kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Augstā pārstāvkungs! vēlos atgādināt jums e, to, kā šis parlaments prasīja Eiropas uzņēmumiem veikt e, rūpīgu uzraudzību piegādes ķēdēs, jo uzņēmumiem arī ir jāpiedalās globālo izaicinājumu risināšanā. Un prieks redzēt, ka aizvien vairāk e, uzņēmumu paši prasa obligātu padziļināto pārbaudi. Viņi nevēlas ka viņus izspiež no tirgus bezatbildīgi uzņēmumi. Tāpēc mums ir jāmudina būt eh, atbildīgiem, nevis bezatbildīgiem. Ir svarīgi, lai uzņēmumu ļaunprātīgas rīcības upuriem būtu pieeja eh, tiesiskās aizsardzības mehānismiem, un tas ir viens no ANO principiem, un Eiropas Savienība ir ļoti maz ko darījusi šajā jomā. 2020. gadam ir jābūt rīcības gadam. Tad, kad Eiropas Savienība rīkosies, eh, tad eh, šīs rīcības rezultāts sniegsies eh, tālu pāri robežām. Paldies, tālāk Roisenkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos norādīt, ka daudzās valstīs, balstoties uz šo ziņojumu, cilvēktiesības joprojām tiek bradāts ar kājām Mūsu ārlietu politikā cilvēktiesību jautājumam joprojām ir jābūt svarīgam prioritāram jautājumam. Jāizstāv bērnu tiesības, jācīnās pret eh, vajāšanu un vardarbību pret cilvēkiem neatkarīgi no iemesla, vai tā būs etniskā izcelsme vai seksuāla orientācija vai kas cits. Priekšsēdētāji! Visā pasaulē kristieši ir visvairāk vajātā reliģiskā grupa, tāpēc mans jautājums ir šāds. Kāda ir situācija saistībā ar Eiropas Savienības īpašo sūtni reliģiskās brīvības jautājumā? Šis īpašais sūtnis ir svarīga amatpersona, kas e, būtu jāatbalsta. Kāds ir status e, šā, e, šai situācijai? Jā, paldies. Tālāk Komini Oliveres kungs. Dārgie kolēģi, referentes kundze, mēs visi esam vienisprātis, manuprāt, ka starptautiskajā līmenī Eiropas Savienībā ir jābalstās uz cilvēktiesībām, bet kā e, var būt morālā autoritāte savienībā, lai liktu ievērot cilvēktiesības, ja ir savienībā ir dalība valstis, kas nav spējīgas, pašas nav spējīgas ievērot šīs tiesības savā teritorijā. Protams, ir sociālie un ekonomiskie aspekti, bet arī civiltiesiskie un politiskie aspekti. Bet Spānija, piemēram, Borela kunga valsts neievēro šīs tiesības, un šodien es esmu trimdā Beļģijā, jo Spānija neievēro uh, Katalānijas neatkarības cīnītāju tiesības. Katalonija un Čīna, Ķina, Krievija uh, ir teikušas, ka mēs sekojam Spānijas piemēram kad savienība raugās, eh, ka kāda dalība valsts nepārprotami pārkāpj cilvēktiesības un neko nedara, tad tās zaudēja jebkādas iespējas teikt citiem, ka viņiem jāievēro tās tiesības, ko mēs paši nerespektējam. Paldies! Um, there is a, there is a question of the blue card. Uh, uh, ir zilās kārtas jautājums. Vai jūs piekrītat atbildēt uz to? Nē. Tas netiek akceptēts. Atvainojiet, tā tad mēs turpinām. Avenas kundze, viena minūte. Alors, Es domāju, ka e, ne jau man jārunā, bet Kokolārī kundze parādās sarakstā. Priekšstādā, jā, atvainojiet, tā ir mana kļūda. Tā tad e, Kokolārī kundze, Arī viena minūte, jā. Atvainojiet, atvainojiet. Um, es jau sajaucu kārtību, tad, kad nāca zilā karte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tās ir dziļas bažas, kad mēs konstatējam, ka demokrātija starptautiskajā līmenī ir apdraudēta, uh, pasliktinās attieksme pret tiem, kas domā citādi. Um, vardarbība pret sievietēm, kas ir ļoti izplatīta pasaulē. Ķīna un Krievija bīdaus uh, eh, priekšu savus bandiniekus. Un es gribētu, lai Eiropas Savienība piešķirtu prioritāti trim punktiem. Vispirms sankcijas pret individiem, kas smagi pārkāpj eh, brīvības un cilvēktiesības demokrātijas prasībai jābūt augstākai, lai valstis varētu pievienoties Eiropas Savienībai, bet arī attiecībā uz tiem, kas eh, cer uz Eiropas Savienību. Vairāk jāizstāv sieviešu tiesības pasaulē. Eiropas Savienība būvēta uz idejām, lai aizstāvētu individu brīvību un demokrātiju. Nepieciešams, lai mēs to ņemtu nopietni. Paldies! Eh, un tagad Avēnis kundze viena minūte. Paldies! 70 gadus pēc eh, vispārējās cilvēktiesību deklarācijas mēs dzīvojam pasaulē, kur tas viss ir apdraudēts. Cilvēktiesību aizstāvju situācija ir uh, eh, apdraudētā. Globalizācija, kas padara eh, mežonīgā eh, globalizācija upurē veselas tautas uz dažu uzņēmumu un dažu akcionāru altāra. Nerunāsim pat par autoritāro režīmu attīstību, kas attīsta represijas, diskriminācijas, eh, tā saucamās nacionālās identitātes vārdā. Tas attiecas arī uz Eiropu, bet uh, Eiropa pārstāv šīs cilvēku tiesību vērtības, bet vēl cik ilgi ir mūsu pienākums un mūsu atbildība, mūsu ticamība, lai mēs būtu virzītājs spēks cilvēktiesībām pasaulē. Protams, atbilstīgā veidā. Tas nozīmē, ka jebkurā politikas jomā tiedzniecībā, diplomātijā, asociācijas līgumos. Mums eh, par, cilvēktiesības jāpadara par prioritāti. Tam jābūt politikas stūrakmenim, un Borela kungs eh, varat balstīties uz mums šajā sarežģītajā uzdevumā, eh, kas tomēr ir cildams un kas stāv mūsu acu priekšā. Paldies, un tagad Rodrīgas Ramusa kundzei viena minūte. Paldies, priekšsētājs kundze! Valsts, demokrātiskās valstīs kā manējā ir uh, garantijas um, likumu ievērošana, uh, uh, juridiskās tiesības, tās ir labākās garantijas. Tad, kad jūsu kolēģis eh, eh, pārkāpa um, tiesiskumu Spānijā, viņš vājināja Katalonijas pilsoņu tiesības, kaut arī viņa pienākums bija tās ievērot un aizsargāt šodien beigot no Spānijas uh, tiesām, lai neatbildētu par savu, savu padavīto, viņi ir ieradušies šeit, sēž šajā zālē, balstoties uz, uh, uz tiesisko sistēmu, kas ir, tiek ignorēta. Tā tad šeit ir nesodāmības gadījums, un tādējādi tiek pārkāpta demokrātija un cilvēktiesības Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies! Un, un tagad uh, eh, Brīkmonas kundze, viena minūte. Paldies, paldies par lielisko ziņojumu. Es ceru, ka pievienošos plašajām vairākumam šai, šeit, kas iestājas par uh, izpausmes brīvību, demokrātiju un ko nevar ierobežot, um, balstoties uz tādiem argumentiem kā cīņa pret terorismu vai kārtības uzturēšanā. Um, patvaļīga ieslodzīšana uh, nozīmē, ka mums jāturpina attīstīt cilvēku tiesības visā pasaulē savā starptautiskajā politikā. Un mēs nevaram uh, nepievērst uzmanību autoritāriem uh, režīmiem. Uh, noziedzība, kas šodien piesaukta, var izpausties jau tuvā nākotnē, jo mums vajadzēs ratificēt uh, tirdzniecības līgumu ar Vietnamu, Vietnamu kas būtiski atkāpusies cilvēktiesību jomā, eh, kur ir daudz politisko ieslodzīto 2019. gadā, un Eiropas ārējās darbības dienas atgādināja, eh, kā žurnālisti un blogeri tiek apcietināti, kā rīkoties. Mums ir jābūt atbilstīgiem savā politikā, eh, runājot par poli cilvēktiesībām un tirdzniecības tiesībām. Paldies! Paldies, eh, Fidzoldas kundze, viena minūte. Paldies! Vispirms gribu sveikt referenti Isabelu Vizleru Līmo par šo ziņojumu, jo, kā kolēģi jau teica, eh, tas ir eh, ļoti būtisks ziņojums par cilvēku tiesībām un jautājums, kā mēs to īstenosim, kā mēs atbildēsim uz to attiecībā uz organizācijām, individiem. Protams, ka e, jā, jā, e, valdībām jāīsteno parauga praksa cilvēktiesību jomā. E, bet mēs saskaramies ar līderības problēmām, kur vārdā tiek pārkāptas sieviešu tiesības, un būsim pārliecināti, ka šīs konvencijas Austrumbalkānos, kas jāievēro. Un visiem uh, politiskajiem līderiem jārunā par šo jautājumu. Esmu pārliecināta, ka um, cilvēku tiesību jau, jomā ir jārīkojas, lai tās aizsargātu. Paldies! Uh, paldies. Uh, tagad Kestāras kundze. Vien, vien. Ja, EU-Verträge heißt es. Līguma otrajā pāntā ir minēts, ka vērtības, uz ko balstās Eiropas Savienība, ir demokrātija, tiesiskums un cilvēktiesību ievērošana. Šīs cilvēktiesības ir spēkā ne tikai Eiropas Savienības pilsoņiem, bet bez izņēmuma visiem. Tomēr kāda no tā jēga bēglim, kurš Bosnijā un Hercegovinā ir iestrēdzis un ento reizi pretiesiski no Horvātu robežsargu puses ir atgrūsts atpakaļ. Viņa cilvēktiesības burtiski tiek bradāts ar kājām. Eiropas Savienībā bēgļi aizvien biežāk nonāk šādā um, situācijā. Ārpolitika un drošības politika nestrādā. Tas apdraud Eiropas Savienības uh, uzticamību globālajā mērogā. Tāpēc mums ir jāiestājas par tiesībām uz patvērumu un cilvēktiesību ievērošanu arī bēgļiem Eiropas Savienībā un citur pasaulē. Paldies! Ejam tālāk! Sančes Amorkungs. Gracias, señora presidenta. Como el colega Comín. Paldies. Priekšsēdētājs kundze. Uh, Eh, tā eh, kā Komina kungam eh, nebija drosmes akceptēt zilo karti, tad es gribu atgādināt, ka šeit runa ir par cilvēku tiesībām demokrātiju pasaulē. Um, nevaram teikt, ka nav problēmu ar cilvēku tiesībām demokrātiju Eiropā. Uh, teiksim, tiek mīdītas kājām dažkārt minoritāšu tiesības. Uh, Un tie, kas ļauj Kumina kungam būt e, šeit, e, nu, mēs visi to ievērojam, neatkarīgi no tā, vai tas mums patīk vai nē. Es sveicu lielisko darbu, ko izlaida Slimā kundze e, padarījusi, un nezinu, vai mēs Nu, nu eh, varam aprobežoties ar to, ka piešķiram starptautiskā plāksnē Sakarova balvas šeit. Mums ir jārunā par dažādiem režīmiem un jāaizstāv cilvēktiesības, tas jānostiprina, lai mūsu vērtību attīstības politiku atbalstītu arī patiesa aizsardz, cilvēktiesību aizsardzības politika pasaulē. Uh, Un tagad eh, vēl dosim vārdu kolēģei Falātai eh, vienu minūti. Ah, eh, neredzam viņu šeit. Nu, tad turpināsim ar brīvā mikrofona procedūru. Var, diemžēl, paņemt tikai piecus runātājus, bet es ievērošu grupu intereses. Mūsu kolēģis Posibils. Kui piekņem Eh, Važenī, pane vysokī, Paldies! Augstā pārstāvja kungs, man būtu komentārs par debatēm cilvēku tiesības tiek debatētas Eiropas parlamentā. Mēs bieži debatējam par to, kā cilvēku tiesības tiek pārkāptas dažādos uh, reģionos pasaulē. Un šis uh, ziņojums ir kā vadlīnijas, uh, kas mums jāievēro Eiropas ārpolitikā. Mums jānovērš cilvēktiesību pārkāpumi, mums jābūt stingrākiem pret uh, reģioniem un valstīm, kur, kas pārkāp cilvēktiesības. Un gribu lūgt uh, sniegt šo apsolījumu rīkoties un atbalstīt valstis, kas ievēro cilvēktiesības. Nākamā runātāja Vardas kundze. Support. Šī uh, ziņojums uh, ap, runā par uh, migrantu un bērnu aizsardzību. Eh, pagājuši nedēļa eh, tika eh, noraidīta priekšlikumi par, par bērnu iekļaušanu apvienotas karalistes izstāšanās nolīgumā. Šeit nepieciešama humānā palīdzība. Es gribētu izrādīt cieņu visiem bēgļiem, kas īstenoja kampaņu šajā aspektā. Un būtu, eh, tā ir liela kļūda, ko pieļāva valdība. Un šajā Brexita kontekstā ir ārkārtīgi daudz uh, viltus paziņojumu, bet ārpus uh, Eiropas Savienības atrodoties, mēs nevaram atteikties no cilvēku tiesību ievērošanas. Un uh, Mums jāatceras Alana Kadī uh, uh, gadījums, uh, bēglis, kas gāja bojā. Paldies, uh, Austrevičus kungs, viena minūte. Paldies, neraugoties uz uh, pieliktajām pūlēm mēs redzam, ka situācija cilvēku tiesību jomā neuzlabojas pasaulē. Ir uh, vardarbība, Uh, pret uh, etniskajām grupām, dažādiem uh, sociālajiem slāņiem, ar neraugoties uz to, ka daudz gadu garumā ir veikts darbs cilvēktiesību jomā. Jautājums, kur tad ir atbilde uz šādiem pārkāpumiem? Jautājums paliek atklāts. Mēs ļoti lēni redzam, uh, reaģējam uz situāciju Kambodžā, kur tiek pārkāptas cilvēktiesības. Cilvēktiesības pārkāptas arī pie mūsu robežām. Baltkrievijā neuzlobojas politiskais process, arī pulcēšanās brīvība, apvienošanās brīvība, vārda brīvība. Un politiskā opozīcija tiek apspiesta, un pilsoniskā sabiedrība uh, neattīstās. Uh, Uh, un uh, runājot arī par suverenitātes jautājumu attiecībā uz Krieviju. Paldies! Noslēdzot šo daļu, Volis kungs. Uh, Priekšstādātājs kundze, cilvēki runā, ka uh, cilvēku tiesības uh, ir problēma. Diemžēl mm, mums atkal jārunā par cilvēktiesībām uh, tiesiskuma ievērošana pasaulē. Uh, uh, vai mums ir uzticamība runāt par cilvēku tiesībām? Uh, un uh, ASV sankcijas pret Irānu un uh, Sīriju. Uh, šīs sankcijas ietekmē veselas tautas, veselas valstis un Eiropas Savienība tās atbalsta. Mēs runājam par Sauda Ārābiju mm, kur tiek eh, pārkāptas eh, cilvēktiesības, bet es neredzu, ka Eiropas Savienība reaģētu. Un Izraēlas gadījumā eh, tiek pārkāptas cilvēktiesības Palestīnā starptautiskajā līmenī. Mēs nereaģējam, mēs neesam atbilstīgi savā darbībā. Paldies! Tagad esam atgriezušies pie komisijas un dodu vārdu augstajam pārstāvim, lūdzu. Cilvēktiesības ir nebeidzams jautājums, tik daudz jautājumu. Sākšu un varbūt atbildēt uz ļoti konkrētiem jautājumiem, piemēram, par mūsu īpašo vēstnieku attiecībā uz ticības brīvību. Jā, mums ir šāds īpašais pārstāvis, Žans Figel. Figels, kas ir, kura amatu izveidoja priekšsēdētāja Junkera laikām 2016. gada maijā. Uh, viņa darbs ir saistīts ar Eiropas Savienības vadlīniju īstenošanu attiecībā uz uh, ticības brīvību. Viņš apmeklē valstis, kur ticības brīvība tiek apdraudēta iesaistās darbā ar valsts iestādēm, institūcijām, cilvēktiesību organizācijām, dažādu kopienu līderiem un arī kopienām. Piedalās dialogā ar viņiem, sekmē daudzveidības aizsardzību un tam līdzīgi. Nu, es te tā uzskaitu, bet tas tiešām ir tas, ko viņš dara. Un šeit būtu jāmin arī īpašais padomnieks komisijai, komisijas vadītājam attiecībā uz attīstības palīdzību. Deputāts, kas uzdev šo jautājumu, šeit vairs nav, bet nu, tā ir tā atbilde, ko es varu sniegt. Nu, var paskatīties uz to, kāds pilvanojums ir dots šim īpašajam pārstāvim, lai pastāvīt, paskatītos, kā to varētu uzlabot. Uh, Bet nu ir skaidrs, ka par šo jautājumu kādam ir jārūpējas. Bet nu es par to noteikti vairāk uh, uzzināšu, jo godīgi sakot, es par šādu īpašā pārstāvju um, eksistenci nezināju. Iespējams, ka nākošo reizi varēšu sniegt jums vairāk informācijas. Uh, vēl viens jautājums, par ko tika runāts, ir uh, uzņēmē darbība un cilvēktiesības. Nu, tas tiešām ir tāds nopietnis jautājums. Uh, Kāds saka, jā, rietumu patērētāji ir priecīgi patērēt vienkārši lētākas preces, īpaši nepievēršot uzmanību tam, kā šīs zemākās cenas ir panāktas. Lētāk, bet kāpēc lētāk? Varbūt efektīvāk ražošana, ja varbūt netiek ievērotas cilvēktiesības darbā, kā mēs to varbūt prasītu mūsu ekonomiskajā sistēmā. Iespējams, ka Eiropas Savienība ir uh, šajos jautājumos visiesaistītākā organizācija visā pasaulē, proti, lai novērstu cilvēktiesību mm, pārkāpjums saistībā ar uzņēmējdarbību. Mums ir saistošas schēmas vairākās jomās, piemēram, tirzniecībā ar dimantiem, uh, citiem uh, minerāliem, kas nāk no konflikta zonām noteiktu preču eksportu, piemēram, arī attiecībā uz bērnu darbu. Es varētu nosaukt vairākus piemērus, ko mēs esam konkrēti darījuši, vairākus nolīgumus, piemēram, Āzijas klusā okeāna valstīm. Uh, līgums par ciešu sadarbību uh, attiecībā uz uzņēmēju darbību un cilvēktiesībām eiro, atvainojas Āzijā. Mēs esam investējuši vairāk kā 5 miljonus eiro šajā programmā un līdzīgs instruments tiek iztenots arī Latviņamerikā. Nu, tomēr mums ir jādara vairāk. Mums ir jāizveido nepieciešamais konsens un nepieciešamais pilnvarojums, uh, lai varētu darīt vairāk šajā ziņā. Mm. Tāpēc jūs kā parlaments varētu izmantot savas iniciatīvas tiesības, lai palīdzētu man šajā uzdevumā, mm, kuru izpildēs tiešām esmu interesēts. Bet jums ir šī spēja, tāpēc izmantojiet to, jo, kā zinat, es tikai pārstāvu zināmu cilvēku kopu, kas uh, daudzas reizes nevar vienoties par kopēju viedokli. Tāpēc, ja man būtu pilnvarojums, tas būtu ļoti noderīgi, proti parlaments varētu izmantot savas iniciatīvas tiesības, lai Eiropas Savienība, teiksim, slēgtu saistošus līgumus. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, varbūt pat vissvarīgākais. Tātad vēl runājot par to, ko jūs minējāt. Ir daudzi jautājumi, piemēram, Eiropas Savienības atbilstošās izpētes tiesību akti. Jā, mēs esam aicinājuši iepriekšējā sasaukumā pie šī jautājuma strādāt, un, un dažas dalībvalstis, piemēram, Francija un Nīderlanda, ir pieņēmuši savus vietējos tiesību aktus, bet citas valstis to nav izdarījušas. Tāpēc, ja jūs strādājat ar tādu ļoti pretrunīgu jautājumu un nav vienošanās starp dalībvalstīm, ir ļoti grūti panākt progresu.